Stimați colegi, Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Ir ceturtdienā, visi grib paspēt uz lidmašīnu vai vilcienu. Sāksim. I will start by making an announcement. Sākšu ar paziņojumu. Un paziņojums ir šāds. Saskaņā ar 166. E, punktu reglamentā priekšsarētājs ir izlēms uzlikt sodu Degrāf kungam par viņa uzvedību 28. oktobra sanāksmē balsošanas laikā. Un tādējādi tiks atņemta viņam e, dienas nauda piecu dienu apmērā lēmums ir paziņots attiecīgajiem kolēģim. Okay. Now I will... Tagad pāriešu uz rumāņu valodu. Turpinu rumāņu valodā. No ECR grupas saņemti pieteikumi sek.